nosūtīts ekonomikas un monetāro lietu komitejai. Vides komiteja ir nosūtījusi šādu kļūdas labojumu parlamentu pieņemtajam dokumentam saskaņā ar mm, uh, reglamenta 231. pāntu šis uh, grozījums tiks apstiprināts uh, nevēlākā 24 stundas pēc šā paziņojuma un šīs kļūdas labojums ir pieejams internetā plenārsēžu mājaslapā, un tas tiks publicēts.